juridisko lietu komiteja atbilstoši eh, reglamentiem Tie ir paziņojumi, saka priekšsādātājs. Tātad savā sanāksmē 12. jūlijā 2017. gadā juridisko lietu komiteja atbilstoši reglamentam ir izskatījusi atbilstību 1978. gada 20. septembra aktam par Francijas premjerministra uz laiku piešķirto funkciju Arno Danžēna kungam strādāt pie uh, Nacionālās stratēģijas un aizsardzības stratēģijas un uh, atzīst, ka uh, šis darbs atbilst iepriekš minētajiem.